Kolēģi, l'ordine del giorno reka. Dārgie kolēģi, darba kārtībā tagad ir jautājums cilvēku, um, Andrikienis kundze ziņojums cilvēktiesības pasaulē 2009. gadā un Eiropas Savienības politika cilvēktiesība jomā. Došu vārdu uzreiz referentei uz četrām minūtēm. Andrikienis kundze vārds jums. Viņa. Paldies, priekšstādātājas kundze. Runāšu šodien lietuviski. Augstās pārstāvis kundze, es esmu priecīga jūs redzēt šeit šajā zālē, plenārsēdē, jo debatēm ir īpaša nozīme. Tās ir pirmās politiskās diskusijas kopš sācis darboties Eiropas ārējās darbības dienests. Šodienas debates un rezolūcijā, par ko mēs balsosim rīt, balstās uz padomes ziņojumu par cilvēku tiesībām pasaulē 2009. gadā un Eiropas Savienības politiku cilvēku tiesību jomā. Mēs nevaram uzskatīt Aštuns kundzi atbildīgu par visiem jautājumiem, kas minēti uh, laikā jau no 2008. gada, uh, kad Aštunis kundze vēl nebija atbildīga par Eiropas ārējās darbības dienestu. Mēs pilnībā apzināmies to atbildību, kāda ir jums Aštunis kundze, un gribu jums apliecināt, ka mēs Eiropas parlamentā darīsim visu nepieciešamo, lai visas ambīcijas ārlietu jomā tiktu īstenotas. Aštonis kundze. Pirms gada stājās spēkā Lisabonas līgums, un dienests, ko jūs vadāt, sāka eh, darbību samērā nesen. Bet šodien tiek raidīts skaidrs vēstījums izsām Eiropas iestādēm. Eiropas parlaments saka, ka jaunais ārējās darbības dienests eh, piesaist tam jāpievērš īpaša uzmanība demokrātijas attīstībai pasaulē un cilvēktiesību aizsardzībai visur pasaulē. Tam jāatspoguļojas dienesta struktūrā, radot jaunu ģenerāldirektorātu cilvēktiesību jautājumos vai citu struktūru, kurai būtu līdzīgi mērķi. Cilvēktiesību jautājumi nedrīkst pazust no Eiropas Savienības prioritātēm un eh, no uh, Eh, Eiropas ārējās drošības darbības dienesta struktūrām. Um, šis dienests ir saistīts ar īpašiem pārstāvjiem cilvēktiesību jomā arī dzan, kas strādās tur, kur Eiropas Savienībā nav diplomātisko pārstāvniecību. Šiem pārstāvjiem ir jābūt skaidram mandātam saistībā ar cilvēktiesībām tajā valstī, kur viņi darbosies. Es gribu pasvītrot, cik nepieciešams. Uh, lai būtu tāda grupa kā Briselē, eh, jo vairākums dalību valstu atbalsta šo ideju. Ziņojumā, par ko mēs balsosim šeit eh, Eiropas parlamentā rīt, mēs debatējam par Eiropas Savienības politiku, mēs runājam par Eiropas Savienības inst, um, ehm, instanču aktivitātēm, iestāžu aktivitātēm, par visiem jautājumiem, Eh, nāvis soda atcelšana, bērnu tiesības, cīņa pret terorismu, cīņa pret vardarbību pret sievietēm, situācija dažādās dalību valstīs, eh, reliģijas brīvība. Mēs runājam šajā ziņojumā par pasākumiem, ko veic Eiropas Savienība startautiskajās instancēs. ANO, eh, cilvēktiesību padome, runājam par sadarbību ar Startautisko kriminālu tiesu, ziņojums, ko es esmu sastādījusi, eh, ir atbalstīts no daudzu kolēģu puses ārlietu komitejā. Eh, Vai, eh, absolūtais vairākums balsoja par, neviens nebija pret, divi atturējās. Man jāsaka, ka mēs esam pievienojuši eh, sadaļu ar konkrētām lietām. Šodien es gribu runāt par divām lietām. Eh, kā jūs zināt, šodien eh, parlamentam bija jā, jāpasniedz Saharovā balva Giljermo Fariņasam. Diemžēl Kubas iestādes neļāva Fariņasa kungam izbraukt uz Eiropu. Mēs ceram, ka savu funkc, savās funkcijās jūs atradīsiet līdzekļus, kā paust uh, un iespējas, kā paust mūsu nožēlu un mūsu nostāju Kubas uh, valdībai. Es gribu pievērst uzmanību arī kādam citam gadījumam, par ko mēs runājam mūsu ziņojumā. Eh, Hamovņiku tiesa Krievijā šodien pasludina spriedumu procesā tā būtu bijis jābūt, bet nezinām iemeslu dēļ tas ir atlikts. Runājot par prāvu pret Mihailu Khodorkovski un viņa uh, uh, komercdarbības partneri Platonu Ļebedzevu. Te mēs redzam, ka tiesību uh, prioritāte nepastāv Krievijā. Es ceru, Aštonis kundze, ka jūs pieliksiet visas pūles, lai tiesības kļūtu par likumu, nevis par izņēmumu Krievijā. Es ceru, ka Krievija kļūs atvērta augstāka, un prezidents Medvedevs, eh, kas ir teicis, ka grib eh, modernizēt savu valsti, un tā būtu lieliski iespēja attīstīties šajā virzienā. Paldies! Paldies. Tagad došu komisijas vicepriekšsēdētājai eh, Katrīnai Aštonai, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie deputāti, piekdien mēs svinējām Startautisko cilvēktiesību dienu. Šogad mēs pievērsāmies tam milzīgajam darbam, ko katru gadu veica individu, individi un dažādas organizācijas, lai vērstos pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Es eh, tikos ar eh, Irānas aktīvistiem un tāpat eh, tikos ar Suvajas kungu, kas ir cilvēktiesību aktīvists Afganistānā un daudzām citām izcilām personībām. Turpināšu to darīt arī nākotnē. Kā jau iepriekš teicu, es sagaidu, ka mani kolēģi Briselē un Eiropas Savienības pārstāvniecību vadītāji citās valstīs darīs to pašu. Pirms sešiem mēnešiem es jūs iepazīstināju ar savu redzējumu par to, kā Eiropas Savienībai vajadzētu piekopt šo politiku, cilvēktiesību aizstāvības politiku. Tagad jau mēs varam veikt tādu pirmo inventarizāciju. Pirmām kārtām esmu ļoti pateicīga uh, Lūcijai Andrikienei par sagatavoto ziņojumu, kas labi uh, veids kopsavilkumu vispārējai cilvēktiesību situācijai pasaulē, un tas ļoti labi ilustrē Eiropas parlamentu pozīciju šajā jautājumā. Eiropas Savienības pasākumu spektrs visā pasaulē ir ļoti uh, spilgts. Mēs esam vērsušies pret uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, uh, tiek joprojām apspiesti cilvēktiesību aktīvisti visā pasaulē, notiek uh, arī internetu uzbrukumi, un uh, tie ir tikai daži no daudzskaitlīgiem piemēriem. Ir iesniegti 400 grozījumi par šo ļoti iespaidīgo un bagātīgo ziņojumu. Es vēlējos pievērsties trim eh, galvenajām attīstības tendencēm pēdējo mēnešu laikā. Pirmām kārtām Eiropas Savienība ir strādājusi ļoti smagi, lai varētu šo cilvēktiesību jautājumu iekļaut starptautiskajā darba kārtībā. Uh, ANO cilvēktiesību padomē mēs piedāvājam kopīgu pozīciju par uh, dažādām uh, rezolūcijām, kas attiecas, piemēram, uz uh, gāzu un uzbrukumiem. Um, Palestīnas flotei. Mēs esam arī um, pieņēmuši rezolūcijas par uh, Birmu, uh, Korejas republiku un nāves sodu. Tāpat šie ziņojumi tika pieņemti ar lielu balsu vairākumu, tāpat arī Eiropas Savienības rezolūcija, kas eh, vēršas pret reliģisko apspiešanu. Tālāk mums bija paredzēts arī pārskatīt Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku. Tas bija process, kurā mēs iesaistījām gan dalību valstis, gan parlamentu, it īpaši droā apakškomiteju, ko vada Hautals kundze. Es pēc mēneša lūkšu, lai uh, mani darbinieki piedāvāt pirmos secinājumus par to, kādas augus ir nesis šis konsultāciju process. Es, protams, lūdzu arī parlamenta atbalstu šajos darbos. Tālāk mēs racionalizējam neskaitāmas politikas stratēģijas, kuru skaits pēdējo gadu laikā ir nopietni pieaudzis. Mēs izstrēdējam galvenās cilvēku tiesību politikas vadlīnijas Mēs vēlamies veicināt, popularizēt cilvēktiesības visā pasaulē. Un jāņem vērā, ka šīs politikas veicamo darbu apjoms ir tikai pieaudzis, bet tas neļauj mums zaudēt drosmi. Mums ir jāvirzās uz priekšu. Mums ir jādarbos galvenokārt trīs jomās. Pirmām kārtām Eiropas Savienībai ir jāturpina aizvien no jauna pieminēt cilvēktiesības uz starptautiskās skatūs, sarunājoties ar ANO un citām starptautiskām organizācijām. Un cilvēktiesību uh, standartiem visā pasaulē ir jābūt identiskiem. Sadarbojoties ar partneriem trešajās valstīs, mums ir jāsaka, kādas vērtības mēs aizstievam. Un ANO ģenerālā asamblēja jau izteica savu viedokli par nāves sodu. Mums, protams, arī ir jāparūpējas, lai cilvēktiesību situācija pašmājās būtu nevainojama. Otrām kārtām ir jārunā par individuālām situācijām. Ir jāveido vietējās uh, stratēģijas cilvēktiesību aizstāvībai, katrā valstī, un tās ir jāpapildina ar visveiksmīgākiem instrumentiem, piemēram, varētu dalīties pieredzē, kā cīnīties pret bērnu eksploatāciju internetā un bērnu darbu. Trešām kārtām mums ir jārūpējas par cilvēku tiesību aizstāvības uh, prioritāšu iekļaušanu visos uzdevumos, ko veids ārlietu dienests. Jāiekļaut cilvēku tiesību klauzulu gan vedot sarunas par tirzniecības nolīgumiem, gan par cita veida sadarbību. Protams, mums ir. Uh, arī aktīvu sadarbību ar delegācijām valstīs. Mēs vēlamies labāk kontrolēt cilvēktiesību situāciju visā pasaulē un eh, veiksmīgāk īstenot ES cilvēktiesību aizsardzības mērķus. Cilvēku tiesības ir Eiropas Savienības galvenais kodols un vērtība. Mēs esam izstrādājuši neskaitāmus mehānismus sadarbojoties ar mūsu partneriem visā pasaulē, gan uh, daudzpusējā kontekstā, gan arī runājot ar atsevišķiem individiem. Tad, kad pirms desmit gadiem tika izdots pirmais paziņojums par uh, Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku, es šodien ar drosmi varu teikt, ka Eiropas Savienības cilvēktiesība politika ir efektīva un mērtiecīga. Un, protams, ārlietu dienests to arī atceras katru dienu. Tādēļ es šodien ļoti augstu vērtēju Andrikienas kundzes ziņojumu. Un noslēgumā, protams, vēlētos apsveikt Gijormu Fariņas par saņemto Saharovu balvu. Paldies! Paldies! Grazie. Um, ora la parola agli oratori a nome dei gruppi. Paldies. Un tagad politisko grupu vārdā. Mēs sāksim ar Tautas partijas grupu. Uh, vārds Laidavis kundzei pusotru minūti. Eštons kundze. Vispirms vēlos sveikt Andrikienas kundzi ar veiksmīgo ziņojumu, kurš ārlietu komitejā tika pieņemts praktiski vienprātīgi. Pateicos arī Eštons kundzei par izsvērto uzrunu ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē apliecina to kritisko stāvokli pat tajās valstīs ar kurām eiropas savienība ilgus gadus īsteno cilvēktiesību dialogus un konsultācijas. ziņojumā piemēram ir uzsvērts ka krievija joprojām ir izpildījusi tikai pirmo no sešu punktu vienošanās par gruziju. pusmiljons cilvēku joprojām nevar atgriezties savās mājās dienvidosetijā un abhāzijā eiropas savienībai ir nopietni jārisina šādas situācijas tādēļ aicinu augsto pārstāvi pievērst īpašu uzmanību minēto jautājumu risināšanai. nebūtu pieļaujams ka eiropas savienība tēlē lielus laika un finanšu resursus cilvēktiesību dialogos nepanākot labus rezultātus. tāpēc ir skaidrs ka eiropas savienības cilvēktiesību politikā nepieciešami būtiski uzlabojumi. pirmkārt ieviesot precīzu cilvēktiesību stratēģiju kas nosaka nevien uzdevumus bet arī struktūru kas nodrošina regulāru rezultātu izvērtējumu un darbības taktikas pārskatīšanu. otrkārt eiropas savienības vērtējumam par cilvēktiesību situāciju ir jābalstās vienīgi uz pieredzi un noteiktiem kritērijiem. savu viedokli mēs nedrīkstam mainīt kādas trešās valsts spiediena vai ekonomisku interešu ietekmē. treškārt jāievieš regulāras eiropas savienības līmeņa konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām. cilvēktiesību un demokrātijas nodrošināšanai ir jābūt ārējās darbības dienesta prioritātei un nepārprotamam kritērijam bilaterālos nolīgumos ar trešajām valstīm. paldies! Grazie per il gruppo dell'Alleanza. Paldies. Un tagad eh, sociālistu grupas vārdā Dekeizeres kundze, divas minūtes. Paldies, priekšstādātājs kundze. Šis ziņojums ir kā ķieģelītis. Eh, Tas ir gandrīz izsmeļošs cilvēku tiesību jomā Bet, eh, nu, reizē mēs tam, tas ir gari lasāms un tā tālāk. Bet tas ir saistīts ne tik daudz ar referenti, bet ar vairāk nekā 400 eh, grozījumiem, kas bija eh, jāpārvalda. Un te mēs varam tikai sveikt Andrikienes kundzes prasmi. Eiropas uh, politikā šis ir komplekss jautājums. Un līdz ar to, kad Eiropas parlaments jums, Aštonis kundze, lūdz īpašo ziņotāju par cilvēku tiesībām, īpašus uh, pārstāvjus, īpašu apmācību un šam, šajā personālā arī cilvēku, kas nodarbotos ar cilvēktiesību jautājumiem attiecīgajās valstīs, ja parlaments vēlas šādu struktūru, tad tas nav noteikti tāpēc, lai birokratizētu jomu. Tas tā, ir tāpēc, ka ir daudz darba. Eh, ir eh, smagas problēmas un cilvēktiesību pārkāpumi turpinās visā eh, pasaulē, bet šeit pamatoti tiek pasvītrotas tās pūles, kas jāpieliek, nešauboties tiek minēta darbība un dialogi, kas nepieciešami. Noslēgumā jāsaka, ka pareizi atspoguļots viss bagātais darbs un nozīme šim darbam, ko veic Eiropas Savienība. Tas runā par konkrētiem instrumentiem, kas var veicināt demokrātijas attīstību pasaulē. Vēl jāpārliecina sarunu partneri, ka cilvēku tiesības eh, nekavē izaugsmi un starptautisko attīstību, ka tas eh, nav kā smag, eh, smags svars, kas kavē virzību uz priekšu, bet gluži otrādi tas veicina stabilitāti un uzplaukumu. Un jūs, augstās pārstāvis kundze, ļoti labi pārņēmāt uh, stafeti šajā cilvēku tiesību jomā un, savā, uh, un pirmajā gadā pēc Lisabonas līguma jau atstājāt savu uh, nospiedumu šajā jomā. Paldies jums par to. Paldies. Un tagad uh, Alde grupas vārdā Donska kungs uh, divas minūtes. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Vispirms es vēlētos apsveikt referenti un visus tos deputātus, kuri ir iesnieguši grozījumus vai arī kuri ir piedalījušies diskusijās par šo ziņojumu. Es pateicos par izrādīto interesi un tāpat arī piedalīšanos uzlabojot šo ziņojumu. Es domāju, ka Mēs esam lieliski tikuši galā ar šo izaicinājumu, Mēs esam saņēmuši ļoti daudz atbalsta no nevalstiskajām organizācijām, un tas mums ir ļāvis uzlabot šo ziņojumu. Es aicinu pieņemt šo ziņojumu, kas labi atspoguļo Eiropas parlamenta nostāju. Es aicinu kolēģis nepievērsties jautājumiem, par kuriem jau daudz un ilgstoši ticis diskutēts. Protams, ir ļoti daudz valstu, uz kurām mēs varētu norādīt, tāpēc, ka situācija tajās ir problemātiska, bet pārskatot nepārtraukšu šo ziņojumu, tas gluži vienkārši kļūs mazāk efektīvs. Vēlos vērst kolēģu uzmanību uz dažiem grozījumiem, kuri netika iestrādāti iepriekšējā versijā, proti tā, piemēram, daži uh, e, nāves soda izpildes veidi. Es vēlētos, lai kolēģi pieņemtu citu grozējumu. Proti mūsu apņemšanās, kas ir paredzēta 2007. gada ziņojumā par cilvēktiesībām. Mums ir jāpieņem skaidrs vadlīnijas Eiropas Savienībai. Um, vadlīnijas attiecībā uz tām valstīm, kuras neievēro cilvēktiesības. Es ceru, ka šis ziņojums tiks pieņemts. Lielas paldies! Grazie per il gruppo Verde, l'onorevole. Paldies. Zaļo grupas vārdā Hautalas kundze divas minūtes. And, and high... Liels paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sveikt augsto pārstāvi un vēlos sirsnīgi sveikt Andrikienas kundzi par lieliski paveikto darbu. Tas bija lielisks komandas darbs, un tāpēc mēs to gandrīz vienbalsīgi pieņēmām ārlietu komitejā. Man bija lieliski iespēja šajā rudenī piedalīties diskusijās starp dalībvalstīm par to, kā Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku varētu padarīt efektīgāku un konsekventāku. Es esmu pārliecināta, ka šobrīd ir pienācis vēsturisks mirklis Proti, mēs varam pārskatīt savu cilvēktiesību politiku, kā jūs to jau norādījāt, Aštons kundze. Un mans priešlikums būtu tāds, ka šim procesam būtu jābūt pēc iespējas iekļaujošākam un pēc iespējas atklātākam. Tāpēc es no sirds ieteiktu jums uh, iesaistīt arī parlamentu un padomu, lai mums būtu augsta līmeņa diskusijas par šo jautājumu. Šobrīd ir skaidrs, ka Lisabo, ar Lisabonas līgumu cilvēktiesību jautājums ir Eiropas Savienības politikas centrā, un tāpēc mums ir nepieciešams pienācīgas struktūras. Mēs zinām, ka jūs, augstā pārstāve, um, esat apņēmusies uh, īstenot uh, savus pienākumus attiecībā uz cilvēku tiesību politiku, un vai jūs varētu paskaidrot, kā tieši tas notiks? Tāpat es aicinātu jūs pieņemt lēmumu par tādu darba grupu cilvēktiesību jautājumos, kas darbotos Briselē, jo mums ir nepieciešama šāda pastāvīga struktūra, kas darbotos. Un visbeidzot, es vēlētos pateikties jums par jūsu centieniem cenšoties um, apvienot dalībvalstis pagājušajā nedēļā Oslo notikušajām um, eh, Nobel miera prēmijas pasniegšanas ceremonijā. Es domāju, ka tas ir labs pamats mūsu darbām cilvēktiesību jomā, lai Eiropas Savienība eh, būtu uh, eh, spēcīgāka un skaļāka balss, kas tiktu dzirdēta arī ārpus Eiropas. Paldies! Grācie! Paldies! Tagad EKR grupas vārdā uzstāsies Šimanska kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze! Arī es vēlējos pateikties Andrikienas kundzei par labo sadarbību. Domāju, ka ziņojums ir augstu vērtējams. Vēlējos uzsvērt sekojošo, ka īstenībā kristieši cieši no visspēcīgākās vajāšanas visā pasaulē. Eh, pret viņiem norisinās uzbrukumi, viņi tiek nogalināti visā pasaulē, un pasauli īstenībā ir mēma. Tā neko nedara. Eiropas uh, Savienība arī dara pārāk maz, lai aizstāvētu kristiešus. Tādēļ vēlējos pateikties Aštons kundzei par to, ka viņa ir uz to reaģējusi, un viņa to ir arī minējusi. Uh, Ēģiptei un Alžīrija ir jāapzinās, ka mēs ar šīm valstīm neveidosim politisko dialogu, ja tās necienīs kristiešu kopienas savā teritorijā. Arī e, Irākā tas ir jāapzinās. Mēs viņiem nepiedāvāsim palīdzību, mēs neslēgsim ar viņiem brīvās tirzniecības nolīgums, ja viņi neievēros reliģisko brīvību noteikumus. Jā, mēs esam jau pieredzējuši, uzlabojumus, bet mēs nedrīkstam uh, atslābināt savu tvērienu. Mums uh, jāsaprot, ka neviens šo darbu nepadveiks mūsu vietā. Šonedēļ pie mums bija ieradušies uh, bīskapi no Bagdādes un arī no Sīrijas. Viņi mums pastāstīja, ko viņi piedzīvoja savās valstīs. Mums ir eh, jāpalīdz šiem cilvēkiem, mums ir jāpiedāvā viņiem dzirdīgas ausis. Ja mūsu eh, draugi netiks eh, atbalstīti, tad mūsu uzticība būs iedragāta. Paldies, tagad GOE NGL grupas vārdā uzstāsies Veržjā kundze uz vienu minūtu, lūdzu. Merci, Paldies, priekšstādātājs kundze. Mūsu sesija šķiet īpaša, veltīta cilvēktiesībām. Šorīt mēs pieņēmām gālas ziņojumu, mēs uh, pieņēmām ziņojumu par cilvēku, ties, cilvēku tiesniecību par, uh, un par upuru tiesībām. Uh, vienotā atļauja, par ko uh, tika runāts kā pārāk diskriminējoši attiecībā pret ārzemniekiem. Um, bija Sakarova balvas pasniegšana, un tur es arī runāju, bet manā skatījumā šis ziņojums sniedz to pašu vīziju par diviem ātrumiem, uh, un es varu to tikai nožēlot. Daži piemēri. Man Tā ļoti um, es uh, uh, uzskatu, ka ir jābūt uh, reliģijas brīvībai, tāpat brīvībai ticēt vai neticēt. Un neticīgos arī vajā visur pasaulē. Referente atteicās, noraidīja grozījumus par to, kas attiecas uz eh, domas eh, un reliģijas brīvības ierobežojumiem pasaulē. Eh, kāpēc mēs koncentrējamies tikai par, uz kristiešu tiesībām un tikai seši punkti par izteiksmes brīvībām? Kāpēc vienmēr tiek minētas tās pašas valstis - Irāka, Irāna, Krievija, Baltkrievija vai, protams, Kuba? Bet netiek praktiski minēta situācija daudzās citās valstīs - Āfrikas valstīs, Magriba valstīs, kur cilvēku tiesību un demokrātijas aizstāvja bēgļi eh, tiek vajāti, to starp Lībijā un Tunisijā vai arī nekas nav teikts par Kolumbiju. Es ceru, ka šīs debatas ļaus mums virzīties uz priekšu, un tikai atrodot līdzsvarotu nostāju, saskaņojot vārdus un rīcību, mēs nonāksim pie universālas cilvēktiesību koncepcijas, bet mums vēl jāveic liels ceļš, un es jūs uzklausīju, Aštonas kundze. Paldies! Grācie per il grupu Eiropa. Tagad EFD grupas vārdā uzstāsies Provēras kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentei, kas piekrita iestrādāt vairākus grozījumus par reliģisko brīvību, kuras es biju iesniedzis, un es apsveicu referentu ar lieliski sagatavoto dokumentu. Uh, Ir arvien vairāk traģiski notikumi, kas skar tieši kristiešus pasaulē. Tiek apspiesta kulta brīvība, tiek nogalināti kristieši, un šādu gadījumu skaits katru gadu palielinās. Runa ir par dažādu reliģisko um, piedarību pārstāvjiem. Reliģiskā brīvība paradoxālā veidā kļūst par arvien jūtīgāku jautājumu, lai gan tā ir viena no dabiskākajām brīvībām, par kuru vispār nebūtu jādiskutē. Tāpēc es uzstāju uz priekšlikumu, kur jau pieminēju iepriekš, proti mums būtu nepieciešama šī īpaši specifisks Eiropas parlamenta ziņojums katru gadu par situāciju reliģiskās brīvības jomā pasaulē. Tas mums dotu nepieciešamos elementus, kas ļautu sagatavot pienācīgu politisko darbību un tāpat arī uzsākt profilaktikas pasākums. Paldies! Paldies! Tagad vārds Sinklērs kundzē uz pusotru minūti. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Vesels paudzes padomu savienībā um, mācījās to, ka uh, Staļins ir iemācījis uh, mužīgo dzinēju, un tagad skolnieki Eiropas Savienībā iemācīsies, ka Eiropas Savienība aizstāv cilvēktiesības. Eiropas Savienības um, Um, saikne ar um, Birmas huntu neuzlabo situāciju. Referenti runā par to, ka Eiropas Savienība ir norūpējusies par situāciju um, cilvēktiesību jomā, bet ko tad var teikt par Ferhofštāp valdības darbību savulaik? Ko lai saka par Roma izraidīšanu no Francijas šajā gadā? Varbūt mēs tik tiešām ko varam sagaidīt no ārējās rīcības dienesta, bet pagājušajā nedēļā Amnesty International runāja par to, ka ārējās rīcības dienests nepietiek, nepievērš pietiekamu uzmanību cilvēktiesību jautājumiem. Netiek domāts par cilvēkiem, kas nepārtraukt cieši pasaulē. Pagājušajā nedēļā mm, Beļģijas valdība tika, apsu, tika nosaukt par spoku valdību. Un es vēlētos uzdot jautājumu Aštons kundzei, vai jūs varētu piedalīties 10. janvāra sanāksmē, kurā tiks runāts par cilvēku tiesību jautājumiem, lai jūs varētu mums skaidri um, paskaidrot, ko tieši vārds rīcība nozīmē jums personīgi. Paldies! Paldies! Un tagad vārds pārējiem runātājiem, kas uzstāsies savā vārdā. Vispirms Kačmanē kungs uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi! Vēlējos uzteikt Andrikienas kundzes veikumu. Darbs pie šī ziņojuma nebija viegls, cilvēktiesības joprojām tiek pārkāptas, neskatoties uz mūsu aktīvo cieņu pret, cīņu pret šādām izpausmēm. Mēs eh, vēlamies, lai ārlietu dienests eh, beidzot darītu kaut ko konkrētu, cīnoties pret šādiem pārkāpumiem, un mums vajadzētu arī kontrolēt, vai institūcija dara to, ko mēs tai lūdzam darīt. Ja mēs to nedarīsim, es domāju, mums nākamgad nāksies uh, sagatavot ļoti līdzīgu ziņojumu. Mēs darām nepietiekam daudz, mums ir jābūt efektīvākiem un ir jāparūpēs, lai arī izpildu vara īsteno mūsu ieteikumus. Es vēlētos, lai Eiropas ārlietu dienests ierīkotu īpašu direkciju, kas nodarboties tieši ar cilvēktiesību jautājumiem. Eiropas kopējā ārējā drošības politika ir politikas stratēģija, kam ir jāveicina cilvēktiesību ievērošana. Ja mēs varētu īstenot savus mērķus šajā jomā, es domāju, ka situācija visā pasaulē nopietni uzlabotos. Paldies! Un tagad došu vārdu Zemkas kungam uz pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es esmu patiešām ļoti priecīgs, ka varu šodien runāt. Šodien mēs runājam par Andrikienas kundzes ziņojumu, kas ir sadalīts divās grupās, divās daļās. Pirmajā daļā tiek analizēti cilvēktiesību pārkāpumi 2009. gadā visā pasaulē. Otrajā daļā tiek analizēta Eiropas Savienības politika šajā jomā. Mums vajadzētu atbildēt uz jautājumu, vai gada laikā ir pieredzēts kaut niecīgs progress. Diemžēl mēs nevaram lielīties ar progresu. Mēs nevaram pamanīt pat pašu niecīgāko pro progresu 2009. gadā cilvēktiesību jomā. Es eh, varētu šeit runāt par cilvēktiesību pārkāpumiem, tādiem kā nāvis sodus, spīdzināšanu joprojām daudzos pasaules valstīs, vardarbību pret sievietēm un piespiedu darbu, kuru joprojām visā pasaulē veids vairāk miljonu bērnu. Tagad runājot par otro ziņojumu sadaļu. Uh, Eiropas Savienībā cilvēktiesības ir kaut kas pašsaprotams, bet mēs esam nobažījušies par to, ka Eiropas Savienībai nav pietiekam daudz spēka, lai efektīvi īstenot savu cilvēktiesību politiku citviet pasaulē. Ja mūsu skaistie priekšlikumi un mērķi īstenotos, tad es domāju, ka cilvēktiesības patiešām tikt ievērotas. Paldies, un tagad uh, došu vārdu Gorens kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātājs kundze. Andrikienas kundzes ziņojums ir lielisks atsauces dokuments visiem, kas izsakās par cilvēktiesībām. Būtu labi dalīties gūtajās mācībās cilvēktiesību jomā mūsu partneriem pārējā pasaulē. Dažas valstis vēl joprojām ir viduslaiku līmenī runājot par cilvēktiesību normu ievērošanu, bet Eiropai vajadzētu atteikties no pārmērīgi arogantas nostājas ieņemšanas. Eiropas Savienības kritika, kas vērsta šo valstu iestādēm, kas ir turpina pārkāpt cilvēktiesības, būtu pelnījusi lielāku uzticību, ja mūsu 27 dalībvalstis visas bez izņēmuma akceptētu Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus. Cik tālu mēs esam? Vai nebūtu laiks pieņemt svinīgu apņemšanos, lai vairs ne, nepastāvētu ne mazākās šaubas, ka mums ir griba respektēt mūsu pašu radīto orgānu lēmumus? Paldies! Grācie! Paldies! Paldies! Paldies. Tagad došu vārdu Lohbīlers kundzei uz pusotru minūti. Uh, Eh, cienītā priekšstādātājs kundze, cienītā Aštons kundze, es vēlējos teikt, ka Eiropas Savienības rīcībā ir neskaitāma cilvēktiesība īstenošanas instrumenti. Eiropas Savienība eh, dažādās organizācijās pieprasa cilvēktiesību uh, ievērošanu. Mums īstenībā ir uh, jābūt flagmaņiem šajā jomā. Vai mēs pietiekam daudz darām, lai Eiropas Savienības piekoptā cilvēktiesība politika patiešām vainagotos ar panākumiem? Es ceru, ka tā notiks, un es augstu vērtēju to, ka tiek ieviesta cilvēktiesība politika, kā eh, mums par to informēja Baronis Eštone, bet esmu ļoti nobažījusies par to, uh, vai attiecīgā struktūra ārlietu dienestā savu darbu veiks patiešām efektīvi, jo pastāv risks, ka e, finansējums tiks apcipts vēl vairāk nekā līdz šim un ņemot vērā šos pieticīgos līdzekļus būs grūti īstenot ambiciozos politiskos mērķus. Šī struktūra būs bezspēcīga, ja nebūs kādas struktūras, kādas personas, kas augstā līmenī eh, būs tāds kā cilvēktiesība rūpors visā pasaulē. Mums ir nepieciešama ekspertu komanda, kas būtu pārstāvēta augstajā līmenī, un ir jāparūpēs, lai mūsu vēstījums tiktu uztverts nopietni pilnīgi visā pasaulē, un ir jāparūpējas eh, par eh, šādu struktūru darba racionalizēšanu. Ja mēs runātu gan tikai par racionalizāciju, tas nozīmē soli uz atpakaļu. Ir cilvēki, kur uh, tiesības tiek pārkāptas uh, no dienas dienā, un viņi gaida rīcības spējīgu un taustāmu Eiropas cilvēktiesību politikas ievērošanu, nevis šīs tēmas ignorēšanu. Paldies! Grazie, la parola. Paldies! Tagad došu vārdu Tanaka kungam uz pusotru minūtu priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos sveikt Andrikienas kundzi par labi līdzsvaroto ziņojumu. Viņa ir izvērējusies arī pietiekami sensitīvu pieeju. Mēs ļoti aktīvi cīnāmies par cilvēku tiesību aizstāvēšanu visā pasaulē. Protams, ir jāsaskaņo cilvēku tiesību aizstāvību ar reālām politikas jomām. Mūsu stratēģiskā partnerība ar Ķīnu tiek uzstīta par ļoti nopietnu, bet Ķīna joprojām uzspļauj cilvēku tiesību ievērošanai Ķīnai, un daudzām attīstības valstīm tiek sniegts finansiālais atbalsts pat tādām valstīm kā Pakistānai, kur it īpaši sievietes un reliģiskās eh, minoritātes cieš no vajāšanas un vardarbības, un arī ar Pakistānu mēs sadarbojamies. Es esmu pateicīgs Andrikienas kundzei, ka šeit ir minēts tāds valsts kā Vietnama, Kūba, Venecuēla, Zimbabve, Ziemeļkoreja. Es aizvien esmu bijis norūpējies par situāciju šajās valstīs. Tika pieminēta arī Krievija. Uh, Eh, sarkanais pavadiens, kas vīz cauri ziņojumam, norāda uz to, ka brīvība, demokrātija un cilvēku tiesības ir vērtības, kam ir jāsavīs citai ar citu un jāiet roku rokā. Bet kāds ir juridiskais pamats tam visam? Piemēram, es esmu dzirdējis, ka malais. Statement is legally questionable Malaizijā eh, joprojām eh, tiek ieviestas tādas prakses, kas ir pretrunā starptautiskajām tiesībām, un to es galīgi nevaru saprast. Paldies! Eh, tagad došu vārdu Beldera kungam uz pusotru minūtu. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Paldies, priekšsēdētājs kundze mūsu iesaiste, lai varētu aizstāvēt pamatiesības eh, visā pasaulē, nozīmē arī aktīvu personīgo iesaisti. Es vēlējos pateikties Andrikienas kundzei par viņas sagatavoto ziņojumu. Mums ir jānā arī par ticības brīvību tā ir tikusi pārkāpta. Mēs to piedzīvojam gandrīz katru nedēļu, un Mums par to vajadzētu runāt arī vedot diplomātiskās un tīrdzniecības sarunas. Doktors Fansjāns Fens ir cilvēktiesību aktīvists, advokāts, kas strādā Pekinā kopš 2010. gada oktobra. Viņš ir atrodas mājas arestā un viņu pastāvīgi novēro Ķīnas drošības dienesti. Un mēs pieprasām, lai Fana kungam šis arests tiktu atcelts. Tālāk eh, Pakistānas eh, kristiete Habibi kundze, kas tika notiesāta par dieva zaimošanu. Un Pakistānas ārlietu ministrs uh, ir vei, piedāvājis veikt izmeklēšanu, vai uh, blasfēmija patiešām ir konstatēta šajā gadījumā, un e, mums vajadzētu vērsties pret viņas apcietināšanu. Tālāk e, Jusefs e, Pakistānā, kas ir e, not, notiesāts uz nāves sodu, arī ņemot vērā to, ka viņa reliģiskā piedarība šajā valstī nav pati izplatītākā. Dargie kolēģi, a, augstā pārstāve, jāņem vērā, ka šodien mēs nevaram būt patiešām lepni ar savu veikumu. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Molcerkungam. Priekšsēdētājs kundze, tad, kad Ķīna pieprasa boikotēt Nobela miera prēmiju un Irāku un Afganistāna atbalsta šādu uzsaukumu, īsnībā tas ir ļoti nožēlojami, jo arī Irāku un Afganistāna ir ieguvējis no Eiropas finansiālās palīdzības. Jāņem vērā, ka kristīgi diskriminācija un vajāšana, ar ko sastieps kristīgā minoritāte Irākā, ir jānosoda. Mēs joprojām piedzīvojam daudz problēmu, piemēram, um, musulmaņu kopienās norisinās piespiedu laulības, sievietes uh, tiek uh, nicinātas, pret viņām vēršas uh, ar vardarbību, un mēs vairāk nevaram uz to noraugoties klusējot. musulmaņu pasaulē e, cilvēki bieži vien tiek ierobežoti un viņiem nav tiesības e, brīvi izpausties un pašrealizēties. Paldies! Credo che eh, l'onorevole Kukan non sia in. Uh, šķiet, ka Kukan kungs nav zālē. Tādā gadījumā vārds Prodei kungam uz pusotru minūti. Grazie, prezidente. <clears throat> Paldies, priekšstādātājs kundze. Andrikienas kundzes ziņojums ir lielisks. Sociālistu un demokrātu grupa pie tā strādāja, sniedzot savu ieguldījumu, kas ir visnotaļ būtisks. Cilvēktiesības ir pamats, kas ir Eiropas Savienības celtniecības pamats un to nepieciešams šīs tiesības ievērot. Eiropas parlaments eh, katru dienu nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem. Globalizācija, sabiedrības izmaiņas liek mums nāk klajā ar jaunu, atšķirīgu skatījumu nekā tas bija līdz šim un ir absolūti nepieciešams garantēt pamattiesības individiem, to starp līdzīgu piekļuvi dabas resursiem. Klimata izmaiņas nākamajos gados izraisīs lielu skaitu bēgļu, kas pacelsies no nabadzīgajiem reģioniem. Mums ir jāņem vērā šīs nākotnes migrācijas plūsmas, lai pieņemtu adekvātu politiku, kas ņemtu vērā šo personu cieņu un cilvēktiesības. Pagaidām nav nekādos dokumentos paredzēts termins klimata bēgļi, bet mēs uh, gribam cīnīties pret klimata izmaiņām un uh, pielāgot uh, esošo situāciju. Tas ir jautājums, ko es gribēju pieminēt, lai mēs uzsāktu nopietnas debatas par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Un, un uh, Schāke, mm, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījumā augstās pārstāvs, kundze, mēs eh, šobrīd atzīmējam ļoti svarīgu dienu, mēs piešķiram, sahar, pasniedzam Saharovu balvu, bet es eh, tomēr vēlētos uzsvērt dažus elementus šajā lieliski sagatavotajā ziņojumam. Mums ir jācīnās pret nesodāmību. Tas ir svarīgi ne tikai, eh, lai panāktu to, lai atbildīgie lai pārkāpumu izdarītāji tiktu saukt pie atbildības, Nav pieņemam tas, ka mēs eh, tolerējam šādu uh, situāciju un pieļaujam to, ka cilvēki cieši. Tas viss pazemina uzticēšanos Eiropas Savienībai. Mēs aicinām uz sankcijām pret uh, Krievijas varas iestādēm un tāpat arī Irānas varas iestādēm, kuras ir iesaistīts dažādos cilvēktiesību pārkāpumos. Un it kā rīkojas tikai un vienīgi savu tiesību ietvaros. Paldies. Grazie, la parola all'onorevole Vandālen. Vandālen kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Voorzitter, afgelopen. Priekšsēdētāji kungs, pagājušā desmitgadē mēs pieredzējām to, ka cilvēktiesību situācija pasaulē uzlabojās. Piemēram, runājot par Dienvidu Ameriku, Austrumu Eiropu un citiem reģioniem. Bet, diemžēl, tajās valstīs, kur dominē islama reliģija, nav pieredzēts progress. Tieši otrādi - Ēģiptē, Irākā, Irānā, Pakistānā, Somālijā un citās valstīs aizvien vairāk kristiešu un citas reliģiskās minoritātes tiek apspiestas. Un ekstrēmisti e, tur um, var darboties, kā viņi vien vēlas. Cilvēki nedrīkst. Uh, Eh, pievērsties kristīgai ticībai, viņi tiek nogalināti, vajāti, viņi arī nevar vairs mierīgi lūgties, un šajās valstīs eh, jādzīvo galvenokārt musulmaņi, bet tas jau nenozīmē, ka viņi uh, drīkst apspiest kristiešus. Ļoti daudz cilvēku visā pasaulē ir kristieši, četri no pieciem pas, uh, no pieciem iedzīvotājiem četri ir kristieši. Mums vajadzētu vērsties pret kristiešu vajāšanu šajās valstīs, un Ēštons kundze, es uzdošu jums konkrēti jautājumu, ko jūs darītu lietas labā? Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Salavrakos. Jās paldies! Tagad vārds Salavrakos kungam uz vienu minūti. Οφείλω να συγχαρώ την κυρία Αντρικιέν γιατί Paldies, priekšsēdētājs, vēlētos apsveikt Andri Kienas kundz par šo ļoti pilnīgo dokumentu, kur viņi sagatavojas, bet es vēlētos atgādināt visiem klātesošajiem, ka pirms divar pustūkstošiem uh, eh, gadu senajā Grieķijā tika te runāts par to, ka cilvēks cilvēkam uh, vilks. cilvēks ir visu lietu mērs. Bet man ir jautājums, vai mēs tik tiešām esam pavirzījušies uz priekšu savā attīstībā kopš senās Grieķijas. Varbūt arī esam, bet mēs neesam panākuši labāko aizsardzību cilvēktiesību jomā. Diemžēl finanšu un ekonomiskā krīze, kas ir piemeklējusi Eiropu un visu pasauli, ir norādījusi uz milzīgām problēmām, un jo īpaši tā ir skārusi um, sabiedrības nabadzīgākos slāņus. Es teiktu, ka tas atstāja ietekmi arī uz cilvēktiesībām un cilvēktiesību ievērošanu. Priekšsēdētāji, Aštons kundze, mēs nevaram tikai un vienīgi aprobežoties ar vārdiem. Mums ir jāķers pie darbiem, mums ir jāuzsāk pasākumi, jāīsteno pienācīgi pasākumi, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, lai nodrošinātu uh, sociālo aizsardzību un nodrošinātu darba vietas jauniešiem. Bet darba vietas nav mērķis pats par sevi, tas ir arī cilvēka cieņas jautājums, un tas būtu jāsaprot un jāceras. Paldies, paldies, un tagad vārds Bertmans kundzei uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, civilizāciju mēs varam vērtēt ne tikai pēc eh, tehniskā progresa un labklājības, bet arī pēc tā, kā tā ciena cilvēku tiesības. Eh, tas tika pateikts raidījumā cilvēku tiesības 21. gadsimtā, un tas mums varētu kalpot kā brīdinājums. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienība nav paveikusi visu, ko tā varētu, un bieži vien mēs arī neizvairāmies no divējādu standartu lietošanas. Uh, Pateicoties ārējās rīcības dienestam, mēs tagad varam parūpēties par to, lai vārdi beidzot pārvērstos darbos. Cilvēku tiesības ir jāievēro pilnīgi visās Eiropas Savienības ārpolitikas jomā jāpārbauda tas, cik efektīvi ir Eiropas Savienības rīcībā esošie instrumenti šajā sektorā, jo jāņem vērā, ka politiskās gribas šeit netrūks. Nē, mums ir jāparūpēs par pietiekami efektīvu īstenošanu. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Mikalāšika kungs uz pusotru minūtu. Grācie. Um, Vāženā paņi predsēd. Paldies, priekšsēdētāji cienījamā Aštons kundze, cienījamie kolēģi. Eiropas Savienība balstās uz tādām vērtībām kā brīvība, demokrātija, likuma vara un cilvēktiesība ievērošana. Bet Ja Eiropas Savienība vēlas spēlēt svarīgu lomu cilvēktiesību nostiprināšanā pasaulē, tai ir jāizteno konsekventa ārpolitika, kurā piedalās visas dalībvalstis. Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir jauna, lieliski iespēja pavirzīties uz priekšu cilvēktiesību un demokrātijas jomā. Tam būtu jākļūst par centrālo elementu visās jomās, tā skaitā ārlietu politikā. Lēmums integrēt cilvēktiesību jautājumu ārējās rīcības dienesta darba kārtībā ir ļoti svarīgs. Un es esmu tāpat arī pārliecināts, ka īpašā pārstāva cilvēktiesību jautājumos uh, amata izveidi mums ļautu iegūt labāku pārskatāmību par Eiropas Savienības darbību šajā jomā. Es vēlētos apsveikt referenti Andri Kienas kundzi par ievērojamo darbu pie šī ziņojuma sagatavošanas par situāciju cilvēktiesību jomā pasaulē 2009. gadā. Liels paldies! Grazie. La parola all'onorevole. Paldies, tagad vārds Kašman kungam uz pusotru minūtu. Paldies priekšsēvētāju un paldies referētāju par lieliski sagatavoto ziņojumu. Aštons kundze, es ļoti priecājos par to, ka jūs tagad esat eh, stājusies amatā uh, jo jūsu darba pieredze ir pier, pierādījis to, ka jūs eh, nebaidāties aizstāties par tiem cilvēkiem, kur balss citādi netiek eh, sadzirdētas. Cilvēktiesībām nav robežu, tās ir vispārējas. Un Diemžēl šis vispārējais princips netiek ievērots pasaulē. Mums ir vienošanās ar tādām valstīm kā Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna eh, valstīm, kur, piemēram, lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu cilvēktiesības netiek ievērotas. Tā piemēram, pat Kotono nolīguma ietvaros ir jautājums par to, vai būtu jāievēro LGBT cilvēktiesības. Tāpēc mums ir nepieciešams spēcīgs cilvēktiesību ģenerāla direktorāts ārējās rīcības dienas ietvaros, lai mēs nodrošinātu politikas konsekvenci gan attīstības, gan tirsniecības, gan ārlietu jomā, kā jūs teicāt savā ievadrunā. Mums ir brīvās tirsniecības nolīguma, kurā otrais pants uh, cilvēktiesību pants, tā arī netiek īstenots. Parlaments nāk klajā ar rekomendācijām, bet padomi gaugalā atkāpjas no šī principa. Tāpēc mums ir jācīnās eh, no visas sirds aizstāvot cilvēktiesības visās tajās valstīs, ar kurām mums ir attiecības. Es vēlos apsveikt arī to, ka padomu 2009. gadā pieņēma uh, instrumentu kopumu attiecībā uz lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu cilvēku tiesībām. Tas ļauj aizsargāt šo cilvēku uh, e, pamattiesības. Es novēlu jums veiksmi turpmākajā darbā un es uzticos jums un šīs parlaments uzticas jums pilnā mērā. Paldies! Grācie, la... Paldies! Tagad uh, došu vārdu Makmilons Kotkungam uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, tagad runāju kā Eiropas Savienības vicepriekšsēdētājs. Uh, vēlējos pateikties uh, Andrikienas kundzei par viņas ziņojumu. Aštons kundze savā ziņojumā runāja par jaunām struktūrām ārlietu dienestā. Eiropas Savienības eh, cilvēktiesību un demokrātijas instruments tika izveidots pirms daudziem gadiem, un es uzskatīju, ka bija nepieciešams tam piešķirt konkrētu struktūru. Eštons kundze runā, ka komisija vēlas no šī instrumenta atteikties un racionalizēt ārlietu politikas arī tādas, kas ir veltītas cilvēktiesību aizstāvībai. Ēštons kundze runā par tādu uh, ārlietu politiku, kam nav pietiekami liela seguma, un tā varētu ieplaisāt uh, pēc pirmā lielākā trieciena. Tādēļ mums ir jārunā par uh, spēcīgākiem instrumentiem. Tāpat kā Hautols kundze, es arī pagājuši nedēļ biju Oslo, es jums vēlējos pateikt sekojošo. Tur bija daudz cilvēku, kas eh, sēdēja aiz Pelozija kunga, politiķi, diplomāti, cilvēki no ANO, Eiropas Savienības pārstāvji, ierēģi, NVO pēc tam kad visi piecēlās kājās, lai uh, sveiktu laureātu, piecēlās kājās pilnīgi visi, kā šī uh, rietuma Eiropas sabiedrība, kas aizstāv konkrētus principus. Tad, kad Eiropas Savienība runā par cilvēktiesību ievērošanu, jums ir jāaizsargā savu principu. Un Aštons kundze, es ceru, ka jūs to darīsiet. Paldies. Grazie, labāk. Paldies. Lūdzu par Rebas kungs uz vienu minūti. Pani Priekšsēdētājā, visokā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Augstā pārstāve. Andri Kienes kundzes ziņojums ir ļoti bagātīgs, bet tur nav pieminētas pilnīgi visas uh, situācijas, pilnīgi visi gadījumi 2009. gadā vispār ne ar vienu vārdu netiek pieminēta kristiešu kopienas vajāšana nevien trešajās valstīs, bet arī Eiropas Savienības teritorijā. Eiropas Savienības rīcībā ir pietiekami daudz diplomātisku instrumentu, lai vērstos pret šādiem gadījumiem. Bez tām Eiropas Savienībai nevajadzētu pievērt acis uz to, kas notiek Krievijā. Tur arī cilvēktiesības tiek vienkārši pradāts kājām tagad tiek lemts par sadarbības nolīgumu ar Krieviju. Es domāju, tā ir īstā iespēja, lai parunātu ar viņiem arī par cilvēktiesību situāciju valstī. Neaizmirsīsim to, ka Krievijā joprojām tiek vajāti cilvēki, gan indivīdi, gan NVO, uzņēmēji. Uh, kas va tiek vajāti tikai tādēļ, ka viņi ir pietiekami drosmīgi, lai pieprasītu savas tiesības, piemēram, lai valsts attiecīgi funkcionētu. Paldies, Kambelkungs, uz vienu minūtu. Priekšsēdētājs kundze. Protams, mēs visi esam vienoti nosodot cilvēktiesību pārkāpumus tādās valstīs kā Ķīnā un Irānā, bet mums vajadzētu arī nošķirt to no cilvēku tiesību industrijas, kas valda Eiropas Savienībā. Līsabons līgumā ir iekļauts uh, cilvēku tiesību uh, punkts, ir Eiropas Savienības cilvēku tiesību tiesa un pat izvarotāji un pedofili e, bauda aizsardzību, un American Star teica, ka ir arī cilvēktiesība akts, kas nozīmē, ka, piemēram, teroristi un citi noziedznieki drīkst uzturēties apvienotajā karalistē, jo viņu tiesības tiek vērtētas augstāk nekā to pilsoņu tiesības, kuras viņi reāli apdraud. Un Eiropas Savienības mašinērija turpina ražot šādas cilvēktiesību klauzulas un jaunas noteikumus un ir eh, milzīgi daudz advokātu, kas par uh, lielu honorāru ir gatavi aizstāvēt jebkuru vai nu teroristu vai citu smagu noziedznieku. Paldies, tagad došu vārdu Obermaier kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs runājam par Eiropas Savienību un to, ko tā dara cilvēku tiesību jomā, vajadzētu runāt arī par kristīgās minoritātes aizsardzību. Es vēlējos pateikt, ka, piemēram, Ēģiptē, Irānā, Irākā un, protams, arī Turcijā kristieši bieži vien cīnās par savu kailo dzīvību, gan ekonomiskā, gan fiziskā nozīmē. Mums vajadzētu piespiest, lai šīs valsts cienītu un aizstāvētu kristiešus, un tas beidzot ir jādara. Es domāju, ka mūsu rīcībā ir pietiekami daudz instrumentu, lai izdarītu spiedienu uz šīm valstīm. Mums ir jāpieņem konkrēti pasākumi. Eh, naudas upes vairs neplūdīs viņu virzienā, ja viņi eh, turpinās vajāt kristiešus. Tas ir jāpasaka skaidri un gaiši. Dāmas un kungi, finansiāli argumenti ir ļoti spēcīgi, ja humāni apsvēram nedarbojas un eh, nav pietiekami rīcības spējīgi. Paldies! Grazie, Laura. Paldies! Gāls kundze uz pusotru minūtu. Tisztelt elnök asszony, kedves asszony! Először is hadd gratulálok. Paldies, priekšsēdētāji, augstā pārstāvs kundze. Vispirms es vēlētos apsveikt kolēģi Andri Kiens kundze par lieliski sagatavoto ziņojumu. Tika iesniegts ļoti daudz grozījumu, un tas, protams, padarīja šo darbu tikai vēl sarežģītāku. Es priecājos par to, ka Ziņojumā galvenais uzsvars ir likts uz tām grupām, kas ir visvairāk neaizsargātās, tā piemēram pamatiedzīvotāji, nacionālās minoritātes un cilvēki un bērni. Es domāju, ka signāls, kas ir dots ar šo dokumentu par ārējā rīcības dienesta darbu un uzdevumiem, ir lieliski uzņemts. Tas ir uzņemts atvērtības gaisotnē. Es domāju, ka Aštons kundas centieni būs ļoti svarīgi, un mums ir jācenšas raudzīties uz to, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas un lai to nodrošinātu ārējās rīcības dienests. Mums šajā jomā ir jācenšas rīkoties ar lielāku konsekvenci un jāraugās uz visām kļūdām, jācenšas tās labot un jācenšas palielināt uzticēšanos mūsu politikai. Mums ir jāsaprot, ka tā ir politika, tās ir debatas, kuras mēs noturam plenārsēdē reizi gadā. Un šobrīd mēs raugāmies tātad uz situāciju cilvēktiesību jomā pasaulē un cenšamies dot signālu par to, ka ir ļoti nozīmīgi panākt to, lai cilvēku tiesības tiek aizsargāts Eiropas Savienības iekšienē arī, un mums būtu jāizvarās no jebkāda veida dubultiem standartiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds Migaļska kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Veštons kundze, dāmas un kundze, dāmas un kungi, es runāšu par diviem jautājumiem. Pirmām kārtām eh, cilvēku tiesība aizstāvība ir viens no galvenajiem eh, ārlietu dienestu uzdevumiem. Esmu par to gandarīts. Ir ļoti daudz instrumenti, kurus eh, ārlietu dienests var pietiekami labi izmantot un parūpēties par labāku cilvēku tiesību aizstāvību. Otrām kārtām esmu ļoti priecīgs par to, ka varu strādāt ES Krievijas delegācijā un ir ļoti labi, ka mēs runājam par cilvēku tiesību pārkāpumiem arī šajā valstī. Cilvēktiesība aktīvisti Krievijā cieš, viņi nevar brīvi paust savu viedokli. Tieši tādēļ es domāju, ka šajā komitejā varētu sniegt nozīmīgi ieguldījumu, lai situāciju uzlabotu. Mums ir jābalso par Andrikienas kundzes ziņojumu, jo tur tiek pievērsts ļoti daudz uzmanības cilvēku tiesību aktīvistu situācijai Krievijā. Paldies! Tagad došu vārdu Sonikungam uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Diskusijas par Andrikienes kundzes ziņojumu. apēno skumjā realitāte. Liuks Jabo Nobela miera balvas laureāts un Fariņas kungs, eh, viņi abi nevarēja ierasties eh, attiecīgajā valstī, lai saņemtu savu balvu. Mēs arī tikāmies ar bīskapiem no Irākas, un viņi teica, ka viņi joprojām piedzīvo kristiešu vajāšanas gadījumus. Uh, arī Bagdādē bija uzbrukums katedrālei, un tas viss ļoti spilgti ilustrē samilzušo situāciju. Eiropas Savienībai vajadzētu uz to reaģēt. es vēlējos pievienoties Ieržī Buzeka vārdiem, kad viņš teica, ka uzbrukumi kristiešiem Irākā ir jāuzskata par vienu no mūsu galvenajām prioritātēm. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka uh, kristiešu kopienas pārstāvi tiek uh, aplūkoti kā otrās šķiras pilsoņi Irākā. Priesteru seminārs šajā valstī jau ir slēgts ilgāku laiku, arī to nedrīkst pieļaut. Kopš uh, spēkā stājās Lisabonas līgums, mēs uh, lolojām cerības cerības, ka beidzot uzlabosies cilvēktiesību situācija. Bet mums ir jārunā pārliecinošāk arī uz startautiskās skatūs, lai varētu uzlabot cilvēktiesību situāciju. Eh, tam ir jābūt Eiropas Savienības ārpolitikas pamatā. Paldies. Tagad eh, Saničī kungs uz pusotru minūtu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Aštonis kundze, dārgie kolēģi kā attīstības komitejas priekšsēdētāja vietniece, es nodarbojos ar daudz jaustu problēmām, to starp Āfrikā, kur cilvēku tiesības regulāri tiek pārkāptas, mīdītas kājām, un uh, to, tās tiek pilnībā aizmirstas. Eh, Kongo Demokrātiskajā eh, republikā bija, bija ne tikai tikšanās ar oficiālajiem pārstāvjiem, es gribēju tikties arī ar NVO pārstāvjiem, kas strādā valstīs, un es apmeklēju viņu centrus. Viņa organizācija strādā ļoti labi. Es tikos ar upuriem eh, dažās valsts valstīs, un šai, tostarp šajā, kur a, izvarošana ir kara instruments, kur karavīri veic masveida izvar, izvarošanu un sistemātiski pārkāp pilsoniskās sabiedrības tiesības, a, konkrēti pret sievietēm, veciem cilvēkiem, bērniem. Es gribēju pieminēt Kongo Demokrātiskās republikas piemēru, jo tā ir pavisam nesena pieredze, bet aicinājums, ar ko es gribētu nākt klajā, ir vispārīgāks ir nepieciešams cieši nosodīt jebkādu cilvēku tiesību uh, pārkāpumu, to starp farmāciju pret sievietēm. Jānostiprina pasākumi, lai aizsargātu sievietes pret izvarošanu un cita veida vardarbību, uh, dzimumu orgānu kropļošanu, kas arī ir smaga cilvēku tiesību uh, pārkāpuma forma. Paldies! Paldies. Tagad došu vārdu Matavas kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Aštonas kundze, dāmas un kungi. Eiropas ārējās darbības dienesta izveidošana ir vēsturiska iespēja uh, runāt par cilvēktiesību un demokrātijas jautājumiem un nodarboties ar tiem. Šim dienestam jārīkojas tā, lai cilvēktiesību ievērošana būtu pašā mm, Eiropas ārējās politikas centrā. Vēlams nostiprināt sinerģiju starp Eiropas Savienības delegācijām un dalību valstu vēstniecībām, lai izstrādātu stratēģiju cilvēktiesību jomā, ņemot vērā to, ka specifika katrā valstī ir savādāka. Nāves sots joprojām pastāv daudzās valstīs, un tā ir visnecilvēcīgākā likuma piemērošanas forma. Tas izraisa bažas. Piemēram, Baltkrievijā ir vienīgā valsts eh, Eiropā, kas vēl uh, piemēro nāves sodu. Jāpieliek punkts cilvēku tiesību pārkāpumiem attiecībā pret sievietēm, to starp Uh, tad, kad ir runa par dzimumu orgānu kropļošanu. ANO ģenerāla asambleja prasa noteikt startautisku moratoriju attiecībā uh, uz uh, dzimumu orgānu kropļošanu sievietēm. Ja pieliek papildus pūlis šajā jomā gan komisijai, gan padomēji, um, ir jāizplata Eiropas Savienības ikgadējais ziņojums cilvēktiesību jomā. Paldies! Uzsākam brīvā mikrofona procedūru. 15 deputāti ir pieteikušies. Es nezinu, vai varēšu dot vārdu visiem, bet uh, sākšu ar Sogoru kungu. Elnök asszony, főképviselőasszony, hangsúlyozni szeretném, hogy... Paldies, priekšsēdētāji, cienījamā augstā pārstāvs kundze. Uh, Es vēlētos uzsvērt to, ka daudzās jomās Eiropas Savienības dalībvalsts ir īstenojušas um, piemērcienīgu politiku, bet ir dalībvalsts, kuras atpaliek. Un jāsaka, ka salīdzinot ar citām starptautiskajām organizācijām arī mēs nedaudz atpaliekam. Tāpēc es vēlētos aicināt dalībvalstis parakstīt un ratificēt Eiropas uh, padomas konvencijas, tāpat kā šos um, papildus protokolus. Mums ir uh, jācenšas panākt to, ka tiek parakstīta um, Eiropas Savienības, Eiropas padomas pamatkonvencija par nacionālajā mazākumtautību aiz, aizsardzību un arī Eiropas reģionālo vai mazākumtautību valodu harta. Mums ir jācenšas panākt to, lai uh, mēs labāk harmonizētu darbību starptautiskajās institūcijās, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt progresu. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Kopas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība balstoties uz saviem principiem aizstāv cilvēktiesības pasaulē, bet jāsaka, mums vēl ļoti daudz darāmā priekšā, un Lisabonas līguma stāšanās spēkā varētu padarīt šo cīņu efektīvāku. Mums ir jācenšas pienācīgi īstenot un izmantot tos instrumentus, kas jau ir mūsu rīcībā. Tas var kļūt par pamatu un ietvaru cilvēktiesību aizsardzībai. Mums ir jācenšas panākt to, ka tiek ratificētas un parakstītas visas konvencijas par cilvēktiesību jautājumiem un jāparedz attiecīgas klauzulas tirsniecības nolīgumos, kuras noslēdzam ar dažādām valstīm visā pasaulē. Es uzskatu, ka mums ir jānodrošina tas, ka tiek ievērots jo īpaši sieviešu un meiteņu tiesības, jo īpaši attiecībā uz reproduktīvo veselību. Paldies, paldies, un tagad vārds nākamajam runātājam Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu šodienas diskusijās par cilvēktiesībām un Eiropas Savienības iekšējo un ārējo rīcību es vēlēkos, vēlētos uzsvērt to situāciju, kādā dzīvo uh, sievietes konflikts zonos Kongā, Gazā un Irānā. Mēs nevaram pievērt acis uz notiekošo. Sievietes un bērni ir tie, kas cieš visvairāk šajās te dramatiskajos, dramatiskajos notikumos konfliktu zonās. Mums nevajadzētu uh, pieļaut to, ka cilvēktiesība pārkāpuma attiecībā pret sievietēm tiek uzskatīta par mazsvarīgākiem. Eiropas Savienībā ir jāaizstāv sieviešu tiesības tās Eiropas Savienības ārpolitikas īstenošanā. Mums ir jācenšas nodrošināt eh, sieviešu tiesības un statusu daudzās trešajās valstīs. Diemžēl mēs tās piemirstam ekonomisko interešu vārdā. Mums šobrīd ir nepieciešama konkrēta un piemērota soļa lai mēs varētu nodrošināt to, ka Eiropas Savienība īsteno savus principus savā rīcībā, lai Eiropas Savienībai tik tiešām būtu īpašs instruments eh, cīņai par cilvēktiesību aizsardzību pasaulē. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Lunčekungam. No, e, la parola... Viņš nav zālē, tavārešs kundze, lūdzu. Obrigado. Senhora alta reprezentante. Paldies, augstās pārstāvs kundze. Kad jūs raugāties uz tādām valdībām kā Francijas vai Portugāles valdība, kas. Ko jūs sakāt, kad jūs uh, raugāties uz Francijas, Portugāles valdībām? Uh, Tad, kad ir Ķīnas oficiālā vizīte un demonstrācijas tiek kavētas, lai tās netraucētu vizītei. Vairāk, lai Eiropa runātu vienā valodā, bet vai nav tā, ka attiecībā uz Ķīnu mēs runājam vairākās valodās, vairākās balsīs? Kāpēc tāda situācija? Vēl viens jautājums. Es gribētu, lai Eiropas diplomāti uh, kā prioritāti sev ikdienā izvirzīt cilvēktiesības. Bet Es gribētu, lai tā būtu nevis otrā, trešā, ceturtā, bet pirmā prioritāte. Ko jūs darīsiet, lai mūsu diplomāti domātu par cilvēktiesībām kā savu ikdienas darbu? Vai nebūtu labi, ja būtu pastāvīgā direkcija cilvēktiesību jomā, ko to piedāvāja vairāk kolēģi? Paldies! Paldies! Bronsa kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tad, kad mēs varējām dzirdēt eh, to, ko teica Fariņas kungs eh, pārādē no Kubas, viņš eh, pateica, ka viņš ar saviem kolēģiem sevi uzskata par nevardabīgu uh, cīnītāju pret pastāvošo režīmu. Un jāņem vērā, tas ir ļoti augsts vērtējums fakts. Ne, viņi paši nepiekopja vardarbību un arī to nepopularizē. Bet Eiropas Savienībā dažās dalību valstīs cilvēki joprojām tiek sodīti tādēļ, ka viņiem ir atšķirīgi politiskie viedokļi, piemēram, Gerts Vilders Nīderlandē. Viņš pat eh, nepopularizē vardarbību. Un eh, Beļģijā arī ir aizliegti, aizliegts konkrēts partijas politiskās grupas, pat eh, arī nepaužot nekādu vardarbības glorifikāciju. Apvienotajā karalistē viena no valsts iestādēm vēršas pati pret savu politisko grupu, pat draudot to likvidēt. Paldies! Paldies, Jakolīno, lūdzu! Grazie, signora. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Aštons kundze. Eiropas Savienības piekoptā cilvēku tiesību politika Un arī uh, eh, Andrikienas kundzes eh, ziņojums mums uh, rāda, pa kuru ceļu ir jāiet, kāda pasākuma ir jāievieš, ja mēs vēlamies cilvēktiesības aizstāvēt proaktīvā veidā. ir jāizveido ietvars, kas varētu palīdzēt veidot labāku likumdošanu. Mums ir jāizstāv pilnīgi visi cilvēki bez izņēmuma. Sievietes, vīrieši, cilvēki ar atšķirīgu seksuālo piedarību, cilvēki ar īpašām vajadzībām, bērni, viņi visi ir jāiekļauj šīs likumdošanas aptvērumā. Cilvēkiem ir jābūt tiesībām brīvi paust savus domas, savu viedokli. Parlaments ar sava ziņojuma palīdzību var E, palīdzēt veidot spēcīgu noteiktu dialogu ar trešajām valstīm par cilvēku tiesībām. Un e, mums ir jābalsta cilvēku tiesības un jādara tas ir realitātei, nevis tikai vārdos. Paldies, tikmēr Roniko Lāsa kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eštons kundze, man ir liels prieks jūs šodien redzēt plenārsēžu zālē un ar gandarījumu eh, noklausījos jūsu izklāstā par ārlietu dienestu kompetencēm. Jūs kā ārlietu, dienas, ārlietu dienesta vadītāji teicāt, ka cilvēku tiesība aizstāvība ir viena no jūsu darba galvenajām prioritātēm un ka Eiropas Savienībā jūs vēlties darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai šie principi patiešām tiktu iedzīvināti jebkurā zemes lodes stūrītī. Un es ceru, ka Eiropas Savienība savu lomu varēs spēlēt pietiekam pārliecinoši. Mēs esam gandarīti, ka jūsu dienestā tiks uh, izveidota īpaša struktūra, uh, kas rūpēsies par cilvēku brīvību ievērošanu, ir jābūt arī uzraudzības iestādē un jāpadomā par uh, tās attiecīgo arhitektūru. Bet, Eštons kundze, ir jāpalūkojas arī uz to, kas notiek Eiropas Savienības robežās, nevien ārpus tām. Uh, Kiprā, piemēram, ir tūkstošiem uh, Kipras grieķu, kas uh, ir bēgļi, viņi nevar nokļūt atpakaļ mājās, viņu cilvēku tiesības tiek pārkāptas un savukārt Turcijas pusē viss tiek risināts eh, gandrīz ar militāriem līdzekļiem. Eh, es domāju, runātāji tiek pārtraukti. en av kandidaterna till Sacharov. Es sākšu vēlreiz. Viens no kandidātiem, Saharovā vai Davids Īsaks, joprojām ir ieslodzīts cietumā e, Eritrejā, un nekāda tiesa vēl nav notikusi. 2370 dienas viņš jau pavadījis cietumā ja mēs runājam par Eiropas pamatiesību konvenciju, tas nozīmē, ka mums ir lielākas iespējas darboties kā Eiropas Savienībai. Mums ir jātic cieši cilvēku tiesībām, pat ja tās tiek pārkāptas ārpus Eiropas Savienības robežām. Lēdija Aštona, es jūs tiešām no viss sirds aicinu izmantot šo iespēju, eh, izdarīt lielāku spiedienu uz Eritreju, lai eh, Dēvids Īsāks tiktu izlaists no cietuma. Viņš ir Eiropas pilsonis. Mums ir eh, jāsaka tas skaidri un gaiši Eritrejas prezidentam, ka mums nav pieņemama viņa atrašanās cietumā. Uh, Visas sarunas ar Eritreju e, ir jāpārtrauc līdz laikam, kamēr Izakungs nav atlaists no cietuma. Es e, tiešām jums uzticos, Eštons kundze, šajā lietā. Paldies! Lielas paldies! Tagad aicināšu izteikties Gurcipa kungu. Paldies, priekšsēdētāja kundze! Pirmkārt, es gribētu pateikties referentē Andrikienas kundzei par ziņojumu, ko viņa mums ir sagatavojis. Tāpat laikā gribētu teikt sekojošo. Pēc tam, kad spēkā ir stājies Lisabonas līgums, cilvēktiesībās ir iestājies jauns laikmets, jauna situācija. Mums ir jādomā, kā mēs šo instrumentu izmantosim ne tikai attiecībā uz cilvēktiesībām, bet arī attiecībā uz tirzniecības politiku. Vai cilvēktiesības ir svarīgas mūsu partneriem? Es domāju, ka atbildes uz dažādiem Eiropas parlamenta jautājumiem, un šīs dienas Saharo balvas pasniegšanas ceremonija nozīmē, ka tas ir ļoti svarīgas tiesības kristiešu tiesības pasaulē šobrīd bieži tiek pārkāptas, kristieši tiek vajāti, pārāk bieži mums ir jārīkojas. Es domāju, ir jāsadarbojas gan ar ANO, gan ar Eiropas padomi, gan ar, ar bēgļu komisariātu un daudzām citām organizācijām, arī ar dalību valstīm. Ir ļoti daudz labu piemēru, kur ir mainīta attieksme pret cilvēktiesībām pasaulē. Paldies! Un tagad es došu vārdu Ojulandas kundzei lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, eh, Lēdija Eštona. Lai gan ziņojumā ir runa par daudz ļoti svarīgiem jautājumiem, es gribētu runāt tikai par vienu, par Sergeju Matnīcka likteni. Viņa tradi, traģēdija Mm, ir kā piemērs, ir ļoti daudz līdzīgu gadījumu, kas vēl nav nonākuši mūsu uzmanības lokā. Ir svarīgi ļoti skaidri pateikt Krievijas varas iestādēm, ka šādi incidenti noteikti ir jāizmeklē saskaņā ar tiesiskumu pamatprincipiem. Izmeklētāji un uh, pro prokurori, uh, kas ir iesaistīti Matņitska noslapkavošanā šobrīd Krievijā ir paaugstināta amatā. Tas ir kliedzošs cilvēktiesību pārkāpums Eiropas Savienība un dalību valsts nedrīkst pievērt acis uz to. Mums ir jāpatur prātā. Krievijas federācijas starptautiskās saistības. Godātie kolēģi, es gribētu jūs aicināt atbalstīt 25. grozījumu, kurā es ierocinu izteikt, uzlikt sankcijas 60 Krievijas eh, amatpersonām līdz tam brīdim, eh, kamēr tiks noskaidrots, ka viņas nav iesaistīts Sergiem Matņicku noslapkošanā. Paldies, nākamais runātājs Protasvičs kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. kā cilvēktiesību apakškomitejas deputāts es gribētu sveikt Andrikienas kundzi ar ļoti veiksmīgi uzrakstīto ziņojumu. Tanīpat laikā, kā priekšsēdētājs delegācijai sadarbībā ar Baltkrieviju, es esmu ļoti apmierināts ar to, ka tiek pieminēta arī šī valsts ziņojumā. Ir tīpaši ņemot vērā to, kas noticis pēdējā laikā Baltkrievijā, kad ir uzlikt ierobežojumi cilvēku brīvi, eh, biedrošanās brīvībai. Ir liekta brīvība dažādām etniskām minoritātēm viņu eh, apvienībām. Tāpat arī es esmu ļoti gandarīts, ka ir runāts par interneta piekļuvas ierobežojumiem Baltkrievijā. Baltkrievija ir Eiropas valsts. Aštāns kundze, es ceru, ka jūs atbalstīsiet dialogu ar Baltkrieviju par cilvēktiesību jautājumiem. Īpašs spiediens būtu jāizdara uz varas iestādēm, kas cenšas ierobežot preses brīvību valstī. Paldies! Un pēdējā eh, šajā brīvā mikrofona sesijā izteiksies Hautuls kundze, lūdzu. Uh, chairman, like to, uh... Priekšsēdētājs kundze, es gribētu runāt par jautājumu, ko šeit pieminē daudz kolēģi, un proti kristiešu tiesību ierobežošanu. Es uh, bieži dzirdēju šeit uh, Eh, mi pieminam šo problēmu. Taču es domāju, mums jābūt konsekventiem. Kolēģiem jāaizstāv arī citu reliģisko konfesiju piedarīgie un nedrīkstētu apspiest nevienu. Reliģiskai brīvībai jābūt attiecībā pret visiem. Mums ir nepieciešama konsekvence. Es domāju, ka Eiropas Savienības eh, cilvēku tiesību aizsardzībām mēs nedrīkstam būt divkosīgi. Eiropas parlamentam ir jābūt ļoti godīgam attieksmē. Un visbeidzot. Baronēs Aštona, Es ceru, ka jūs atbildēsiet uz daudzajiem jautājumiem, kas šeit izskanēja par e, jauno, jauno cilvēku tiesību struktūru Eiropas ārējo attiecību politikā, kā tā tiks veidot tuvāko nedēļu laikā. Lielas paldies! Tagad es došu vārdu komisijas viceprezidentē Lēdijā Štonē. Paldies priekšsēdētāji, un es gribētu pateikties arī deputātiem par ieguldījumu šajās debatēs, kas bija ļoti noderīgi. Es gribētu teikt, ka es iepriekš stāvēju komisijas pusē un tagad padomas pusē, un es pārvietojos. Uh, t, m, pamatoti, bet eh, tikai lūdzu arī eh, pieregistrēt to, kurā vietā es katru reizi atrodos. Vēlreiz gribētu pateikties Andri Kienas kundzei par viņas paveikto darbu šī ziņojuma sakarā, kas tiešām ir bijis ļoti noderīgs. Un es gribētu uh, varbūt atbildēt, grupējot mans atbildes trīs uh, tematos. Vispirms es gribētu pateikt, ka es runāju par šo jautājumu iestrādāšanu ikvienās sarunās, jo eh, cilvēku tiesības, kas tiek realizētas tādējādi, ka tas ne, ne, nerada nekādas konkrētas izmaiņas. Un es darīšu visu no savas puses, lai tas vairs neatkārtotos Eiropas Savienībā. Un tad, kad mēs būsim savu struktūru pabeiguši veidot, tad jūs redzēsiet, ka cilvēku tiesības tiek pilnībā respektētas un iestrādātas uh, visās mūsu darbības jomās. Bet es nevēlos sēdēt klusu stūrītī, es gribu piedalīties visur. Es gribētu, lai e, šis cilvēktiesību jautājums kļūtu par sudraba dzīslu, kas e, mirdz un vijas cauri e, visiem darbiem, ko es daru savā amatā. Un es veltīšu sevi visu šī mēģi sasniegšanai. Es gribētu norādīt, ka lietas prasa laiku, un man uh, ir svarīgi, lai šis parlaments saprastu, ko es daru un ko es cenšos darīt. Un es darīšu visu, lai ik viens uzņemtos atbildību par to. Jā, mūsu darbībām ir jāsako, ir jāpiesaista eksperti, bet tā nav tikai dažu cilvēku atbildība ārējās rīcības dienestā. Par to ir atbildīgi visi. Tālāk jūs redzēsiet, ka šīs struktūras darbu darbosies pēc iespējas ātrāk jūsu visu interesēs. Kas attiecās uz darbu grupu priekšsēdētājiem, mēs um, um, iecelsim cilvēkus, kas būs atbildīgi tieši par cilvēktiesību jautājumiem, un tad mēs redzēsim, uh, vai Eh, šī eh, struktūra bāzēsies Briselē vai arī, teiksim, deleģēt cilvēki no galvaspilsētām. Mēs nu pat izstrādājām jaunu mācību programmu delegāciju vadītājiem, un viena sesija bija veltīta cilvēktiesību jautājumiem. Viņi ļoti labi apzinās, kādas ir viņu, eh, kādi ir viņu pienākumi un ko no viņiem sagaidu es un ko jūs. Lūdzu, mm, akceptējiet to, ka uh, Eh, šis jautājums būs mūsu struktūras rīcības pamatā un ka par to būs atbildīgi visi. Nākamais eh, par šo jautājumu, šo aptvērumu. Es saprotu, ka reliģija reliģiskās eh, iz, ticības izpausmas brīvība arī ir svarīgs jautājums. Un, protams, ir jārunā par sieviešu jautājumiem, par bērnu jautājumiem, par lesbiešu, geju un transseksuāļu jautājumiem. Un es saprotu, ka cilvēktiesību jautājums darbojas pilnīgi visur un visās jomās, bet vispirms un, un galvenokārt mums ir jābūt humāniem savā rīcībā un savā darbībā, un tieši tā arī mēs rīkosimies ārējās rīcības dienestā. Šīs cilvēktiesības piedara visiem. Visbeidzot, mēs. Es gribētu norādīt, ka daudz jautājumu attīstās. Piemēram, starptautiskā krimināla uh, tiesa ir struktūra, kurai nesen uh, pievienojās daudzas jaunas dalību valstis, kur statūts ratificējušas daudz dalību valstis, un es esmu vērsusies pie tām, kas to vēl nav darījušas un aicinājusi to darīt. Tāpat ANO ģenerālās asamblējas komitejā uh, ir eh, svarīgi, lai tiktu sniegts atbalsts nāves soda moratorijam. Mēs visi ticām šādam mērķim, un es domāju, tas ir tas, kas būtu arī turpmāk praktiski jādara. Tātad trīs jomas. Viena ir, lai struktūra un cilvēki saprastu, kāds ir viņu galvenais uzdevums, otrkārt raudzīties, lai mēs aptveram visus cilvēkus, visus grupas, Un visbeidzot, es domāju, ka mums būtu jāraugās, kā praktiski un inovatīvi paust savu vēstījumu citiem. Un es strādājot ar cilvēkiem uz vietas dažādās valstīs, kur tiekamies ar cilvēktiesību aizstāvjiem, es atkārtoju to, ka mēs arī esam inovatīvi un kreatīvi, lai pēc iespējas efektīvāk un labāk sniegtu atbalstu cilvēku tiesību uh, šiem aspektiem un kā arī Eiropas Savienības institūcijas rīkojās šī mēķa sasniegšanai. Tas attiecās gan uz individiem, gan uz organizācijām, gan uz kolektīvo vēlmi izmainīt situāciju. Lielas paldies Aštons kundzei. Nobeigumā atkal došu vārdu referentē Andrikienas kundzei. Divas minūtes jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms man teica, ka manas runas tulkojums angļu valodā nebija precīzs, un tiešām ir eh, žēl par to, un es atvainojos. Un pēc šīs diskusijas es pārtulkošu savu uzrunu angļu valodā pati un izsūtīšu visiem saviem kolēģiem, ieskaitot arī augsto pārstāvi. Otrakārt. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šīs dienas debatēs par ļoti pozitīvo uh, novērtējumu, kā arī par kritiskajām piezīmēm. Uh, kolēģiem Obermairam un Rebam, kas runāja par kristiešu situāciju dažādās valstīs un ka šis jautājums nesot risināts manā ziņojumā, es gribētu vērst jūs uzmanību uz 126. punktu, uh, Un es gribētu norādīt, ka ir vesela nodaļa, kur iet runa par reliģijas brīvību, un tur ir pieminētas arī kristiešu minoritātes atsevišķos punktos. Noslēgumā. Es gribētu vēlreiz apliecināt Aštons kundzei, ka Eiropas parlaments turpinās cieši sekot Eiropas ārējās darbības dienas darbam, un mēs noteikti turpināsim uh, Um, gan pasākumu neefektivitāti, ja tie būs neefektīvi, gan arī bezdarbību, ja tāda tiks uh, vērot. Un mēs neesam apmierināti, ka Eiropas Savienībai joprojām nav skaidru atskaites punktu, lai izvērtētu, vai pasākumu cilvēktiesību jomā ir devuši kādu rezultātu. Mēs esam pauduši arī savu uh, nožēlu par to, ka nav panākts progress cilvēktiesību dialogos un konsultāciju procesā. Barones Aštona, Eiropas parlaments ir gājis tālu ceļu, lai atrastu kopsaucēju cilvēktiesību jautājumus, tīpaši jūtīgajos, un tas parāda, ka Eiropas parlaments ir salietēts, veicinot demokrātiju un aizsargājot cilvēktiesības pasaulē. Tas liecina arī par to, ka dienas, kad Eiropas parlaments tikai aplaudēja komisijai, un padomē ir beigušās. Eiropas parlaments tagad ir kļuvis par nopietnu spēlētāju cilvēktiesību jomā un visām struktūrām, kas darbojas šajā jomā, tas būtu jāliek aiz auss. Paldies tiem, kas piedalījās šajās debatēs. Paldies! Uh, Sirsnīgs paldies Andrikienas kundzei. Debats par šo jautājumu ir beigušās. Par ziņojumu mēs balsosim rīt pulksten 12. Neliels paziņojums pirmais pārējiem pie nākamā darba kārtības punktu. Francijas varas iestādes mūs informē par to,